Panie i panowie posłowie, przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. Dāmas un kungi, pāriesim pie balsu skaidrojumiem. Sāksim ar Steinas kundzes ziņojumu protokols par Eiropas Savienības tiesas statūtiem. Pirmais runātājs ir Ivā Zaničī. Ivā Zaničī. Zaničī kungs ņemot vērā, ka pieaug arī lietu skaits tiesā. Un Eiropas Savienības tiesa ir ļoti noslogota, un tāpēc ir nepieciešams palielināt tiesnešu skaitu. Neraugoties visiem centieniem, šī tiesa tomēr netiek galā ar saviem pienākumiem. Es atbalstīju šo protokolu, šo ziņojumu, jo šeit ir paredzēts palielināt tiesnešu skaitu no 27 līdz 39. Es domāju, tas ir labi. Paldies. Tālāk Tanoka kungs. Thank you, Mr. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētā. Es pazaudēju brilles, saka runātā. Es gribēju atkārtot. Novēlot, novēlot taisnība ir zaudēts taisnība. Tātad, eh, ja mēs kaut ko novēlojam, tad mēs nevaram spriest taisnīgu tiesu, un šeit mēs to varam pamatot ar produktivitāti. Ļoti daudz lietas, kas nav izskatīts, ir sakrāšies milīgi daudz neizskatītu gadījumu. Virsū tiek krautas jaunas lietas. Es atbalstu Lisabonas līgumu, bet eh, mums tomēr vajadzētu arī līdzsvarot to no tiesas puses, jo no līguma izliet arī ļoti daudz tiesā risinājumu gadījumu. Ne nedrīkstētu arī ierobežot uh, konkurenci. Šeit nevajadzētu pārāk fokusēties uz lielās kameras jautājumiem. Ir arī e, citas struktūras, tad piecu e, tiesnešu kamerai būtu tāda struktūra, ko vajadzētu izmantot visu laiku. Es tomēr gribētu atbalstīt savus vēlētājus, lai viņi par savu samaksāto naudu iegūst lielāku atdevi. Paldies. Tālāk, Hanon kungs, paldies priekšsētāju vietnieku. Vinčesteras eh, bīskaps Šekspīrs kādreiz ir teicis, tas, kurš interpretē likumu, tas galu galā ir likuma veidotājs. Te ir tiesiskā aktivitāte, kas ir neatņemami, neatņemami sastāvdaļa un saistīta tiesiskumā ar interpretāciju. Tomēr šī interpretācijas sistēma tiek pārspīlēta. Šeit ir divi fenomeni. Vispirms nav nekādas prasības tiesnešiem, kas ir Eiropas tiesā strādāts nacionālā cilvēks tiesāt nevienu pašu dienu, viņi nestrādā lokāli. E, tikpat labi, e, es teiktu, ka tie ir politiķi ar tādu federālistu darba kārtību, viņiem vienīgais, kas ir tiesnešu izglītība, un tad ir šī federāliskā izglītība, tā figurē tikai darba biogrāfijas, un tas skaidri parādās visās lietās, visas e, starpvaldību lietas tiek interpretētas pēc tiesnešu ieskatiem tiesnešiem vajadzētu tomēr eh, skatīties, kas ir rakstīts likumā, nevis interpretēt pēc saviem ieskatiem. Nākamais darba kārtības punkts. Aleks, Aleksandrs Teina ziņojums arī civildienas tiesa aizstāja tiesneši. Un pirmais runā, pirmā runātāja ir Zanīčī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības civil dienas tiesā strādā vairāki tiesneši. Eh, tomēr, ja kāds tiesnesis saslims, tad tiesas spriedumi vairs nav ticami. To pašu varētu teikt, ka tiesa nestrādā, ja kāds tiesnesis objektīvi iemesli nevar pildīt savus pienākumus ilgāku laiku. Lai šo situāciju sakārtotu, Eiropas Savienības tiesa ir piedāvājusi sekojošu. Viņi domā, ka pagaidu tiesneši var veikt tātad aizstāja funkcijas, kamēr īstais tiesnesis ir prom tas ir saprātīgs risinājums un problēma ir praktiski, tāpēc atbalstīt to balsot par. Vēlreiz tā nav, ka kungs priekšsēdētā, un kā jau es teicu iepriekš, runājot par Eiropas Savienības tiesu, es atbalstu šo saprātīgo risinājumu, tā ir struktūra, tieslietu sistēma, um, bet vajadzētu atkal saskaņot tiesas kapacitāti ar Lisabonas līgumu, un tas ir šokējoši, ka šobrīd nav nekādas tiesneša aizstāšanas procedūras. Ja kāds tiesnesis saslims, tad nav aizvietošanas mehānismu, vajadzētu reglamentu mainīt Es gribēju, lai būtu civildienas tiesa atsevišķi nošķirta no otras struktūras, un šeit gribētu vēlreiz atkārtot, ka mums ir nepieciešamas specializētākas tiesas, tā kā civildienas tiesa, kaut vai varētu būt tiesa arī noteiktās sfērās. Un šeit nevajadzētu arī, es gribētu atbalstīt runātāju, kas teica, ka nevajadzētu politiķiem būt tiesnešiem. Paldies! Tālāk nākošais darbkārtības punkts. Tas ir Gorana Fārma ziņojums par finansiālo atbalstu Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā. Zemkas kungs pirmais. Vai viņš ir zālē? Šķiet, ka nē, tādā gadījumā Zaničī kundze. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Iekšējais tirgus nevar uh, sasniegt pilnu potenciālu, ja tam nav modernas infrastruktūras. Un pateicoties uh, Uh, nolīgumam par finanšu ieguldījumiem mēs varēsim attīstīt un veicināt infrastruktūras attīstību enerģētikas un telekomunikāciju jomā. Es balsoju par šo ziņojumu, jo, manuprāt, jaunas infrastruktūras radīšana neapšaubām palīdzēs uh, veicināt Eiropas ekonomikas uh, attīstību. Tālāk Petikainens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai parlaments atbalstītu pan-Eiropas enerģijas un transporta tīklu attīstību, to veidošanu un finansēšanu. Šie ir centrāli jautājumi 20. gada stratēģijas mērķu sasniegšanai. Diemžēl finansējums saistībā ar vajadzībām eh, apmierina vajadzības eh, tikai par 10%. Uh, ievērojams finansējuma apmērs apjoms e, elektrotīklu izbūvē ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt labāku e, piegādes drošību, kā arī labāk izmantotu e, atjaunīgos energoresursus. Un tieši tādēļ ir nepieciešamas šīs te papildus investīcijas, un Eiropai tai, šiem jautājumiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Tanaka kungs, priekšsēdētā kungs, es balsoju pār. Jā, nu, protams, tas ir apšaubām, vai mums ir vajadzīga Eiropas e, līmenī kaut kāda īpaša izaugsmes granti, ņemot vērā, ka Lisabonas apkārtība ir izgāzusies. Bet runājot par eh, projekta, obligāciju projektu, nu, tas rada zināmu, varbūt. E, optimismu, bet mūsu grupa ļoti bieži ir teikusi, ka jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja mēs skatāmies uz, uz Dienvidē Eiropu, nu tur varbūt nav vajadzīgs investīcija programmas, tur ir vajadzīgs elastīgs darba tirgus. Problēma ir ne tikai piegāde. Jo, diemžēl, valdības nevar tikt galā ar nevajadzīgu birokrātiju. Un jāatcerās, ka globālajā pasaulē mums ir jākonkurē arī ar citu citām valstīm. Šī iniciatīva, ja mēs labi to pārdomāsim, var būt veiksmīga. Un, ja mūsu lēmumi balstīsies uz pierādījumiem, e, tad mēs vēlāk varēsim to attīstīt tālāk. Liels paldies! E, tālāk Pēters Jārakungs. Jā, liels paldies priekšsēdētāji, es atbalstīju šo ziņojumu Tomēr atļaujiet man izteikt trīs komentārus par projektu obligācijām. Vispirms projektu obligācijas rada iespēju uh, paplašināt projektu finansēšanu, izmantojot privāto kapitālu. Turklāt tur neiet runa par bezgalīgu finanšu kapitāla vairošanu. Otrkārt, uh, šiem projektiem jābūt uh, saprātīgiem un jā, tiem jābūt ar ekonomisko efektu Turklāt mums ir jāmācās no pagātnes. Šeit nerunājam tikai par ielu un eh, viesnīcu kompleksu izbūvi. Un treškārt ir eh, ļoti būtiska testēšanas un eh, pilota stadija, lai mēs varētu parādīt, ko ar šiem projektiem ir iespējams panākt. Pašlaik ar šiem projektiem saistās nerealistiski uzskati, un mēs šajā pilotfāzē varēsim atgriezties uz stabīliem pamatiem. Šons Kēlī, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, man bija liels prieks eh, atbalstīt šo ziņojumu, un ir skaidrs, ka lielākā daļa parlamenta to atbalsta. Tikai 32 balsoja pret un 9 atturējās. Tātad eh, atbalsts ir ļoti skaidrs. Mums būs iespēja sadarboties ciešāk dažādās Eiropas daļās. Un ir lieliski, ka šeit netiek aizmirst arī salas, arī mana valsts īrija. Un mums ir, ir svarīgi, lai mums būtu šie te savienojumi starp uh, īriju un, piemēram, Lielbritāniju. Un apvienotajai karalistai ir saikne caur Eurostar tuneli ar uh, Eiropas kontinentu. Mēs ceram, ka arī īrijai kādreiz būs kaut kas līdzīgs. Uh, Un pateicoties uh, Lielbritānijas karalienē, kas apmeklēja īriju pagājušajā uh, mēnesī, viņa uh, mūs vieno morāli, bet es domāju, ka arī fiziski reāli savienojumi būtu ļoti vēlami. Tālāk Takuls kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Pavisam īsi es atbalstīšu šo priekšlikumu, jo uzskatu, ka tas ir lielisks, ir svarīgi. Uh, lai Eiropas eh, tīkli tiktu attīstīti un lai eh, mums pietiktiem finansējums. Tādēļ es arī meklēšu šos jaunos instrumentus. Protams, būs interesanti redzēt, kā projekta obligācijas darbosies praksē. Un eh, šie projekti neapšaubām radīs iespējas izaugsmē, un izaugsmē ir tas, ko mēs gaidām šobrīd. Uh, dažādu valstu parādi ir eh, atrisinām tikai attīstot ekonomiku, un tikai eh, šis varētu tiešām būt viens ļoti vērtīgs projekts, kas radītu priekšnoteikumus ilgspējīgai attīstībai, un tas ir saskaņā ar mūsu 20. gada stratēģijas mērķiem. Paldies, un tālāk Hānan kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs atkal cenšamies šeit izkulties no e, nepatikšanām e, daudz ieguldot un mazāk ražojot. Un subsīdijas ir, rada vairāk problēmas nekā risinājums. Ir ļoti e, nepopulāri kaut ko tādu runāt šajā parlamentā, kā mēs dzirdējām, ko darīja un ko sacīja Barozu kungs, ko da, sacīja Svobodas kungs. Nu, Var jau būt, ka parlamentu noskaņojumu labāk var saprast, teiksim, no psiholoģiskā viedokļa. Nu, varētu varbūt jautāt Tanoka kungam, viņš to varētu kā psihologs izskaidrot, jo man liekas, ka nevienam īpaši tas īpaši nepatīk, tas, kas šeit pašlaik notiek, ekonomiskā krīze, kas uh, pašlaik žņaudz Eiropu, nevienam patīk. Un ko mēs aicinām? Mēs vēlamies, lai mēs uzklausītu tos, kas veic pareizu ekonomisku analīzi, lai nepieļautu pagātnes kļūdas. Skaidrs, ka mēs aizņemamies par daudz un aizņemamies par daudz un tēriem par daudz, un kamēr mēs turpināsim tā darīt, mēs neko neiegūsim. Paldies! Un tas arī bija pēdējais runātājs par šo ziņojumu. Tālāk mēs pārējām pie nākamās rezolūcijas un balsojam skaidrojumiem par ēst politiku attiecībā uz Jordānas rietumkrastu un austrumu Jeruzālēm. Un šeit mums ir pieteikušies seši runātāji. Un pietikainens kundze uzstāsies pirmā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sit situācija šajā reģionā ir ārkārtīgi jūtīga, un tādēļ visi politiskie paziņojumi ļoti rūpīgi jāpārdomā un jāizsver. E, tiem ir pozitīvi jāietekmē situācijas attīstība šajā reģionā. Es atbalstīju šo kopējo risinājumu, jo šajā situācijā Eh, ļoti daudz eh, humāno ciešanu ir saistīts ar šo reģionu, un Eiropas parlamentam ir šeit jāieņem noteikta nostāja, eh, atbalstot tādu politiku, kas izbēgtu nevajadzīgu vardarbību un kas palīdzētu nodrošināt drošu dzīvi cilvēkiem tojos austrumos. Tālāk Anģelīli Kundze. Liels paldies priekšsādātāji! Sakojot pārmaiņām arābu pasaulē, ir skaidri redzams, ka ir nepieciešams panākt uh, progresu miera procesā tuvajos austrumos. Un, protams, ka ir jāņem uh, vērā arī tur dzīvojošo cilvēku vēlmes, gan palestīniešu, gan izrēliešu. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu stabilitāti un labklājību šajā reģionā. No Gāzes uh, joslas tiek uh, šautas raķetes. Uh, Izrēla okupē palestīniešu teritorijas, palestīniešu dzīves apstākļu pasliktināšanās, īpaši sievietēm un bērniem. Rietum Jordānas, rietum krasta okupantu uz uzstājība. Jāteic, ka tie ir visi neatrisināti jautājumi, un mums ir jāgādā par to, lai veidotos uzticības klimats, kas ļautu risināt sārunas. Sārunas nav iespējams risināt, ja šī procesa ticamība ir apdraudēta. Tikai tā mēs varam pavirzīties priekšu. Liels paldies, un tagad vārds Polam Mērfiem. Paldies, priekšsādātāji! Eh, brutālā Izraels valsts politika un atkārtotie cilvēktiesību pārkāpumi rietumkrastā un Austrumjeruzālēmē apdraud jebkādas izredzes uh, nodibināt palestīniešu pašpārvaldi. Un šis nacionālisms uh, palīdz mazināt sociālo spiedienu Izrēlā. Gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka vairāk nekā 2300 uh, beduīnu no visnabadzīgākajām kopienām, kas dzīvo rietumkrastā. Uh, viņiem draud māju zaudēšana Izraels apmetņu dēļ. Tas skartu arī simtiem bērnu, kas nevarētu iegūt izglītību. Alternatīva būtu doties uh, dzīvot netālu no 300 metru no atkrituma poligona. Šīm skandalozajām darbībām jātiek pārtrauktām. Uh, palestīniešiem, palestīniešu apspiestajiem būtu jāsaceļās pret Izraels okupāciju un uh, jādomā par miera, nākotne mierā, austramiera zamā. Tanapkungs, šis ir kritisks laiks uh, miera sarunām, kas balstās uz uh, Arābu iniciatīvu, un tāpēc ir nepiemēroti, ka parlaments, kas ir slavens ar savu uh, antiizraelisko noskaņojumu, apdrauda uh, Eiropas Savienības uh, status un vairo spriedzi. Pašlaik mums būtu jādomā par godīgu un dzīvotspēju divu valstu risinājumu, kurā izrēlieši dzīvo pār, mierā un palestīniešiem būtu nodrošināta labklājība. Ja mēs ieņemam vienu pusi, tad uh, jāteic, ka parlamentam tomēr vajadzētu būt neitrālam un neizrādīt uh, nekādu uh, favorītismu attiecībā uz vienu no pusēm. Es neatbalstīju šo rezolūcijas priekšlikumu, kas būtībā apšauba Izraels leģitimitāti. Tā ir vienīgā demokrātija šajā reģionā, un uh, faktiski šī rezolūcija izskatās pēc Izraels nosodījuma. Šīs lietas ir ļoti sarežģītas un būs nepieciešams no visām pusēm izrādīt labo gribu, lai nonāktu pie uh, ilgstoša un laba miera risinājuma. Lielas paldies un tālāk vārds uh, Takulas kungam. Arvoisā puhemies, joudu äänestämään. Paldies priekšsādātājiem. Es balsoju pret šo rezolūciju, jo, diemžēl, šis teksts par Austrum Jeruzālem un Jordānas rietumkrastu ir ļoti vienpusīgs, kā mēs to dzirdējām jau iepriekšējā runātāja sacītajā. Tiek apšaubīta Izraels leģitimitāte. Ir jāatcerās, ka mūsu vērtības ir demokrātija, cilvēktiesības, izteiksmes brīvība, un domāju, ka tas uh, pats ir jāteicina arī uz uh, ilgstošu mieru tuvajos austrumos, kā ierosināja ETP grupa. Uh, Hamas būtu jāatzīst Izraels valsts un jāizrāda atbalsts divu valstu risinājumam. Tā vietā tiek veikti uzbrukumi Izrēlai, un tas notiek atkārtoti. Un šobrīd Eiropas parlamentam un uh, Eiropas Savienībai būtu jāsaka, ka mēs aizstām savas vērtības, atbalstām Izrēlu. Uh, un ir skaidri jāpasaka, ka Austrum Jeruzāleme ir eh, kopā ar Rietumu Jeruzālemi nedalāma Izraels galvaspilsēta, tā nevar tikt sadalīta, ir jāņem vērā arī vēsturiski fakti. Un pēdējais runātājs būs Pēters Jārs. Jā, liels paldies priekšstādātāji, protams, ka visi vēlas, eh, lai, aus, lai austrumos eh, notiktu miera process, tomēr jāapzinās, ka nav vienkārši risinājumi. Un ja mēs tuvāk papētam šī reģiona vēsturi un faktus, mēs zinām, ka nav pārāk vienkārši atšķirt labo no ļaunā. Visbiežāk mm, patiesība ir kaut kur pa vidu, un, ja es paraugos uz šo rezolūcijas priekšlikumu, manuprāt, tas ir pārāk vienpusīgs. Uzskatu, ka tur nav ņemtas vērā Izraels pamatotās intereses, bet, kā jau teicu, ir ļoti grūti novilkt robežu starp uh, eh, melnu un baltu. Uh, Es būtu vēlējies, lai Eiropas parlamenta rezolūcija būtu līdzsvarotāka, un tad es būtu varējis tai piekrist. Paldies! Lielas paldies! Tas bija pēdējais runātājs šajā sesijā, tāpēc sesija pašlaik tiek pārtraukta līdz pulksten trījiem pēcpusdienā. Tiekamies vēlāk! To take part.